Okay. <clears throat> Ladies and... Dāmas un kungi, sāksim taks trīs sanāksmi. Viedokļa apmaiņa ar komisāri Veru Jurovu. Vēlos sveikt mūsu vidū tieslietu patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāri Viņa, kā jūs labi zinat, atbild arī par naudas atmazgāšanas apkarošanas politiku komisijā. Šodienas viedokļa apmaiņa mērķis cits starpā ir arī apspriest tālāku rīcību no komisijas puses attiecībā uz pana komitejas rekomendācijām saistībā ar cīņu pret naudas atmazgāšanu tāpat arī ceļa kārti un metodiku attiecībā uz Eiropas Savienības sarakstu izveidu par augsta riska trešām valstīm un tālāku rīcību, ko varētu īstenot komisija attiecībā uz zelta vīzu un e, pilsonības pārdošanas programmām. Tā kā citu jautājumu starpā mēs apspriedīsim arī šīs lietas. Tāpat rīcību par zelta vīzām un e, šīm uh, Eh, ārvalstniekiem paredzētās pilsonības programmas. Papildus tam mēs arī neskarot kompetenci tām komitējām, kas ir atbildīgas par šo procedūru. Skatīsim divas iniciatīvas, kas interesē mūsu komitejas darbu, kuras nesen ir likusi mums priekšā komisija priekšlikums jaunai direktīvai, kas veicinātu finanšu informācijas izmantošanu, lai novērstu, atklātu, izmeklētu un um, arī um, um īstenot izmeklēšanu kriminālu pārkāpumu gadījumos un nodrošinātu trauksmes cēlā aizsardzību. Tāpat arī esam interesēti dzirdēt jūsu secinājumus par e, vizīti Maltā, tīpaši attiecībā uz to, kā tiek īstenot Eiropas Savienības e, likumdošanas normas attiecībā uz naudas un atmazgāšanas apkarošanu. Tagad komisārs Kunz dod jums vārdu uz aptuveni 15 minūtēm. Chair, Paldies priekšsēdētāji, godījumie deputāti, paldies par iespēju uzrunāt šo īpašo komiteju. Komisija augstu vērtē jūsu pūliņus cīņā pret naudas atmazgāšanu un nodokļu nenomaksu. Tie ir izšķirīgi jautājumi pilsoņiem un viņu uzticībai institūcijām gan dalībvalstu, gan Eiropas Savienības līmenī. Mēs esam krietni kopīgi pavirzījušies uz priekšu, un es esmu jums pateicīgi par atbalstu. Pēc manas pēdējās uzstāšanās pana komitejā mēs esam spēruši nopietnus soļus, lai stiprinātu juridisko ietvaru finanšu noziegumu apkarošanām. Un savu mandātu atlikušajā daļā es koncentrēšos uz eh, naudas atmazgāšanas novēršanas ietvara stiprināšanu, vēršoties pret finanšu noziegumiem un ņemot vērā arī jā, nākotnes izaicinājums un jauno tehnoloģiju iespējas. Kā jūs zināsiet, naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvas stājas spēkā pēc divām nedēļām. Dalībvalstīm 20. gada janvārī tā būs jātransponē būtiskākajos jautājumos attiecībā uz caurskatāmību, virtuālajām valūtām, uzraudzību un citiem. Komisija atbilstīs dalībvalsts eh, šī procesa garumā. Tāpat vēlos apsveikt eh, vienošanos, kas panākta trilogā par savstarpēju uh, informēšanu un atzīšanu lai iesaldētu pamat līdzekļus, kam ir krimināla izcelsme. Tas ir ļoti būtisks solis, un tagad sniegšu pārskatu pār esošo situāciju attiecībā uz eh, naudas mazgāš, atmazgāšanas direktīvas ieviešanu. Esmu eh, vīlusies, ka transponēšanas process dalību valstīs ir lēns un maz efektīvs. Komisija ir uzsākusi uh, pārkāpuma procedūras pret tām dalībvalstīm, kuras nav ziņojušas par eh, likumdošanas darbu paveikšanu līdz termiņam. Ir šobrīd pārkāpuma procedūras pret 20 dalību valstīm šajā sakarā. Pa šo laiku vairums dalību valstu ir ziņojušas par trūkstošajiem transponēšanas pasākumiem, un mēs turpināsim procedūras pret dalību valstīm, kurām ir nepilnības transponēšanas darbā. Paralēl tam mēs esam uzsākuši e, paziņotās likumdošanas satura izpēti. Komisija ir veikusi savu daļu uh, naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvas eh, eh, darbā, piemēram, 9. pantā par augsta riska valstīm pagājušajā piekdienā, 22. jūnijā, tika publicēts saraksts un nosūtīts jūsu komitejas eh, priekšsēdētājiem, kā to tikko viņš norādīja. Procesam ir jābūt caurskatāmam. Trešās valstis netiks ņemts uz izbrīnu, bet tām tiks palīdzēts risināt trūkumus eh, naudas atmazgāšanas eh, novēršanā un finanšu režīmos. Pirmkārt, mēs prioriti, prior, retizēsim, kurām valstīm ir jāsim atbalsts pirmkārt. Mēs sagaidām informāciju no Eiropola, no ārējās darbības dienesta, un finansiālo darbību grupas, lai mēs izprastu, kur ir visaugstākie riski Eiropas finanšu sistēmas integritāties. Izvērtējuma kritēriji ir balstīti uz eh, attiecīgās direktīvas prasībām, tiks veikts kvalitatīvs izvērtējums ikvienam no kritērijiem, ņemot vērā attiecīgās valsts riska profilu, kā arī nākot klajā ar, eh, ar stratēģiju trūkumu novēršanai. Gada beigās komisija nāks klajā ar savu pirmo deleģēto uh, regulējumu attiecībā uz trešiem valstīm, kas ir balstīts uz autonomu specifisku Eiropas Savienības metodiku. Sākot ar nākošo gadu, komisija sekos tam, kā rīkojas uzskaitītās valstis, sekos to trūkumiem, un tās tiks svītrots no saraksta, ja attiecīgie trūkumi tiks koriģēti, balstoties uz mūsu kritērijiem. Jau izvērtēto valstu stāvoklis tiks pārskatīts pēc jaunas informācijas saņemšanas Otrās prioritātes valstu izvērtēšana sāksies nākošajā gadā. Šeit ir runa par valstīm, kas ir ieskaitīts otrajā kategorijā. Es zinu, ka ir izskanējuši jautājumi par procesu pabeigšanu, karš, kurš aizņems vairākus gadus. Tomēr saskaņā ar mūsu aplēsām vairāk nekā 85% valstu tiks aptvērtas līdz 22. gadam. Tas nozīmē praktiski visas valstis ar lielu transakciju skaitu ar Eiropas Savienību finanšu sistēmu. Vēlos pateikties parlamentu deputātiem, kuri ir snieguši savu devumu šajā darbā. Mani dienesti ir pieejami turpmākajām diskusijām par attiecīgo metodiku, ja tas jums šķitīs noderīgs. Un komisija nopietni strādā pie FATF ietvara, tāpat arī šodien notiek attiecīgs darba grupas sanāksmes, ko, eh, sanāksme, un komisija vēlas veidot koordinētu pieeju šiem jautājumiem. Mēs rūpīgi izvērtēsim reali eh, rezultātu attiecībā uz trešo valstu sarakstu veidošanu. Un tagad Es runāšu par dažām nepabeigtām leģislatīvajām iniciatīvām, ko komisija ir iesniegusi šī gada aprīlī. Ieteikumi pēc Panakam, Panama izmeklēšanas komitejas darba aicina veidot spēcīgas finanšu izglūto, izlūkošanas eh, vienības, Un mēs esam iecerējuši veidot šādu pastiprinātu sadarbību starp eh, tiesību sargājošām un finanšu izlūkošanas vienībām. Un mēs ceram, ka parlaments varēs rieģēt uz šiem pieteikumiem pietiekami saulaicīgi, lai mēs varētu darbu pabeigt vēlams līdz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Tāpat arī pana ieteikumos bija aicināts labāk nodrošināt trauksmes cēlāju aizsardzību. Komisija ir iecerējusi kopīgos minimālos standartus tiem trauksmes cēlājiem, kuri atklāja likuma pārkāpumus un nelikumības plaši daudzās jomās, kur Eiropas likuma pārkāpšana var nopietni kaitēt publiskām interesēm un kur ir nepieciešama trauksmes cēlāju aizsardzība pateicoties viņas sniegtajai informācijai. Priekšlikumā paredzēts izveidot drošus kanālus informēšanai un tas tās paredz arī ievērojami trauksmes cēlāju aizsardzības līmeni. Es vēlos arī uzsvērt to, cik būtiski ir pārobežu piekļuve elektroniskiem pierādījumiem, tas attiecas uz visiem kriminālu pārkāpumiem, visu kriminālu izmeklēšanu, taiskaitā naudas atmazgāšanas un nodokļu nenomāksas jomā. Komisija apzinās, ka mēs dzīvojam digitālā laikmetā, un es ceru, ka Lībe komiteja sāks pie šī dosie strādāt maksimāli drīz. Un tagad es pāriešu pie pašreizējā darba, lai izklāstītu pašreizējo stāvokli naudas atmazgāšanas apkarošanas jomā. Digitālais laikmets ir savām specifiskajām prasībām un izaicinājumiem, un mēs sekojam tam, kā attīstās jaunās tehnoloģijas finanšu jomā, piemēram, ar jauno ekspertu grupu elektroniskajai identifikācijai, kur izveidota 17. gada decembrī, un turklāt, kā to paredz direktīva komisija, nākošā gada jūnijā izvērtēs informācijas apmaiņu starp finanšu izlūkošanas vienībām un trešajām valstīm, lai varētu iekšējo, stiprināt iekšējo sadarbību Eiropas Savienībā, iekļaujot iespēju izveidot centralizētu struktūru. Nesenie skandāli ar Latvijas eh, AB banku un Matjus Pilātus rāda, ka sadarbība starp banku uzraudzību un naudas atmazgāšanas novēršanas struktūrām ir jāuzlabo. Eh, direktīva, kuras ieminēju eh, sākumā, paredz vajadzīgo juridisko ietvaru, un arī mēs uh, esam guvuši praktisku pieredzi pēc notikumiem Otan Latvijā. Kopā ar komisāriem Timermanu Dombrovski esam uzsākuši jaunu darba grupu, kas iekļauj Eiropas banku uzraudzības iestādi, kas lems par to, kā labāk integrēt anti, eh, naudas atmazgāšanas novēršanas aspektus informācijas apmaiņā, prudenciālajā uzraudzībā un citās jomās. Un tagad, kolēģi, paldies par uzmanību, un es ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies, komisāri, par šo visaptverošo situācijas izklāstu. Un pirms es dodu vārdu mūsu kolēģiem, diskusijām, es gribētu runāt pār dažiem vispārīgiem jautājumiem mūsu komitejas darba sakarā, lai informētu gan deputātus, gan sabiedrību kā tādus. Jūs atcerēsieties, ka pagājušajā nedēļā es nācu klajā ar paziņojumu par eh, multinacionāliem uzņēmumiem, kuri ir uzaicināti uzstāties mūsu komitejā un noraida uzaicinājumu. Baidos, ka šodien uh, Man jānāk klajā ar vēl svarīgāku paziņojumu par uzaicinājumiem un atnoraidījumiem, jo ir runa par sadarbību ar Eiropas Savienības ar institūcijām. Pēc mēs tikāmies ar eh, koordinatoriem šodien. Kā komitejas priekšsēdētājs es nāku lai ar sakojošu paziņojumu. Mūsu komitejas prioritāte ir proaktīvi iesaistīties uh, darbā ar padomu un prezidentūru, tomēr neraugoties uz daudzajiem uzaicinājumiem. Divi vairākiem Bulgārijas ministriem Ekofin prezidentūrā neviens no uzaicinātajiem nepiekrita piedalīties taks trīs komitejas sanāksmē. Noraidot šīs, šos uzaicinājumus, prezidentūra uh, parāda savu izpratnes trūkumu par Eiropas institūciju darbību un nevēlmi sadarboties. Bulgārijas prezidentūra nav ņēmus vērā eh, patiesas sadarbības principu, kas ir iekļauts līguma 4. pantā kas iekļauj savstarpēju legālu pienākumu Eiropas Savienībai un dalību valstīm uh, savstarpēji palīdzēt, īstenot pienākumus, kuri izriet no līgumiem. Citāta beigas. Noraidot uzaicinājumu apmeklēt taks trīs uzklausīšanu prezidentūru, pati sevi ir nostādījusi tajā pašā līmenī kā starpnieki, kuri parādās Panamā un Paradise Papers tekstos, kur arī ir nolaidījuši mūsu uzaicinājumu. Ļoti žēl, ka vienu no Eiropas Savienības institūcijām ir parādījusi šādu nevēlēšanos sadarboties tik svarīgā jautājumā, kā uh, cīņa pret nodokļu nenomaksu un naudas atmazgāšanu. Mēs varam izpildīt mūsu pilsoņu cerības un gaidas. Uh, Bet šim nolūkam mums ir nepieciešama patiesa politiskā griba, ko apliecina visi politiķi un arī ar atbalstu no personām, kuras strādā prioritāros postiņos un birojos, lai tie sekotu paveiktajam eh, un turpinātu iesākto darbu. Šis mans pazīmes arī tiks nosūtīts mēdīģiem. Un tagad es aicinu sākt diskusiju ar komisāru Jūrovu. Kā parasti jautājumu atbilžu Laiks tiek sadalīts pa piecām minūtēm, jautājumam vienu minūtu, un atlikušais laiks tiek uh, veltīts atbildēji. Ja laiks dos iespēju, tad deputātam būs iespēja uzdot papildu jautājumu, tomēr nepārsniedzot kopīgi atvēlētās piecas minūtes. Un tagad dodu vispirms vārdu tautas partijas līdzreferentam Nīdermājai kungam. To... Paldies, priekšsarētāji. Man šoreiz ir labs iemesls runāt čehu valodā, tāpēc e, atļausiet izmantošu savu dzimto valodu. Tās i komisē. E, Komisārs kundze, esiet sveicināta mūsu komitejā. Paldies, ka ieradāties. Un esat gatava skatīt šo ļoti svarīgo tematu. Man jums ir divi jautājumi. Pirmais. lai sekmīgi cīnītos pret naudas atmazgāšanu un kaitējieciskām nodokļu praksēm. Mums ir jāsadarbojas globālajā līmenī. Šeit es vērētos, vēlētos īpaši atsaukties uz OECD. Pagājušā nedēļā OECD pieminēja, ka pats svarīgākais ir nodrošināt caurskatāmību un apmainīties ar informāciju. Ir absolūti skaidrs, ka, lai sekmīgi darbotos šajā jomā, mūsu sniedzamā informācija jābūt augstas kvalitātes. Kāda ir komisijas plānotā loma, lai pārbaudītu, ka informācija, kas nāk it īpaši no trešajām valstīm, ir augstas kvalitātes informācijas? Uh, un ko darīt, ja mēs konstatējam, ka tā tas nav. Tālāk mums ir darba dokuments attiecībā uz augsta riska trešo valstu identificēšanu. Tur ir 3.1 punkts, kurā ir rakstīts, ka attiecībā uz kandidātu valstīm un attiecībā uz Eiropas Savienības sastādīto valstu sarakstu un ATF sarakstu. Vai komisija plāno eh, arī kādus eh, kompensējušus pasākumus? Ko tas, ko, kas ar to tieši ir domāts? Lūdzu, tagad vārds komisārai atbildēji. Pirmkārt, es vēlos uzsvērt, ka inovācija un metodikas izmantošana būs, protams, balstīta uz to, ka mēs izmantojam dažādas informācijas avots, ne tikai paļaujoties uz pašas šīs e, augsta riska trešās valsts sniegto informāciju. Tā kā mēs e, strādāsim ar vairākiem atšķirīgiem avotiem un e, Financial Action Task Force, šī FATF, turpinās apkopot informāciju no Europol, Transparency International uh, un citiem avotiem. Tāpat arī jauni informācijas avoti, jaunas institūcijas, kur mēs uh, redzam labas sadarbības uh, iespējas, piemēram, OECD, kas jau, kā tik norādīts, uzsver, cik svarīgi ir caurskatāmība un informācijas apmaiņa, tu, tas ir arī mūsu mērķis, tur mēs esam vienisprāts, arī mēs strādājam pie caurskatāmības palielināšanas, ne tikai izmantojot metodiku trešo valstu izvērtēšanai, bet arī uh, sekojot progresam um, AML jomā. Kas attiec uz kandidātu valstīm, man priekšā nav pašas metodikas teksts. Kurš punkts tas bija? 3.1. Tas bija 3.1 pēdējā rinkopa. Yes, with respect to candidate. Tātad attiecībā uz kandidātu valstīm komisija var apsvērt kompensējuši pasākumus kas iekļauti sarunu procesā, eh, nu, ko mēs ar to īsti domājam. Mēs eh, saskārāmies ar eh, nozīmīgu dilemu, piemēram, vai iekļaut sarakstā Serbiju. Man ir bijušas daudz sarunas ar ekspertiem, ar kolēģiem, ņemot vērā pašreizējos situāciju Serbijai, Melnkalnei, iespējams arī citām Rietumu Balkānu valstīm tiks pievērsta daudz lielāka uzmanība pēc tam, kad ir sarunās atvērts attiecīgās sadaļas. Tā kā to vērtēs cilvēki, kas strādā pie iestāšanās procedūras. Līdz ar to būs dubulta uzmanība šīm Rietumu Balkānu valstīm gan cauri pašu iestāšanās procesu, gan saistībā ar darbu uh, tieši apkarojot naudas atmazgāšanu. Mēs strādāsim kopā abos šajos virzienos, abos procesos. Mana ideja ir tāda, ka šie procesi radīs savstarpēju sinerģiju un ka mēs varēsim nākt klajā ar priešlikumiem, kompensējušiem pasākumiem un lai uzlabotu uzraudzības sistēmu lai pārbaudītu aizdomīgas finanšu transakcijas Rietumbalkānu valstīs vai pirms iestāšanās valstīm. Un tad šie procesi var darboties paralēli, un viņi var eh, rezultātā ļaut sasniegt labus eh, gala rezultāts un samazināt eh, tos trūkumus, ko mēs varētu konstatēt Rietumbalkānu valstīs. Ir ļoti svarīgi strādāt paralēli jo mēs varam iedomāties, ka drošības riski un citi riski, ko mēs redzam Rietumbalkānu valstīs, piemēram, saistībā ar organizēto noziedzību, ir kaut kas tāds, kas var kavēt iestāšanās procesu. Tāpēc ir svarīgi šo darbu intensificēt, um, strādājot uh, tieši naudas atmazgāšanas apkarošanas uh, virzienā, uh, Tā kā tas noteikti būs ļoti aktīvs darbs arī nākamajā gadā, gatavoties arī sametam, kurā mēs apkoposim visu paveikto saistībā ar Rietumu Balkānu valstīm, pievēršot īpašu uzmanību drošības aspektiem un, protams, arī finanšu noziegumu jautājumam. Paldies! Paldies! Sociāldemokrāta līdzreferents Jepe Kofots. Paldies priekšsarētāji! Paldies, komisārs kundze, ka esat ar mums šodien. Arī man jums ir jautājums saistībā ar īstenošanas trūkumiem un arī nepietiekama sadarbība starp dalību valstīm cīnoties ar finanšu noziegumiem un naudas atmazgāšanu. Man ir divi specifiski konkrēti jautājumi saistībā ar sadarbības trūkumu starp eh, valstu iestādēm izmeklējot nopietnas finanšu noziegumus. Pirmais jautājums. Ja banka, kuras galvenā mītne ir A dalību valstī, bet viņas filiāle B dalību valstī ir iesaistīta naudas atmazgāšanā, kuras valsts kompetentā iestāde būtu jārīkojas A dalību valstī vai B dalību valstī? Esam pieredzē, pieredzējuši vairākus starptautiskus gadījumus, kurās dalību valstis e, ir apkrāptas, izkrāpjot nodokļu maksātāju naudu un izmantojot arī tā saukto dividendžu nodokļu schēmas, lai izkrāptu naudu no dalību valstīm, un kompetentās iestādes bieži vien nesadarbojas savā starpā. Tomēr caur Eurojust un Europolu dalību valstīm ir eh, tieši nodrošināts šis ietvars sadarbībai. Varbūt jūs, komisārs Kunze, varat eh, kaut vai rakstiski sniegt pārskatu par to, cik daudz kopīgu izmeklēšanas komandu ir izveidots Eurojust ietvaros, izmeklējot finanšu noziegumus. Un ko tieši viņi izmeklēja, eh, kur, kādu veidu noziegumus kuras dalībvalsts aktīvi darbojās, kāds ir pašreizējais status un kādu rezultātu ir e, sasnieguši e, iz, izmeklēšanas e, komandas, kas vairs nav aktīvas. Tātad runāja ne tikai par īstenošanas trūkumiem, bet arī sadarbību tiesību aizsargājušām iestādēm. Un ko jūs plānojat darīt kā komisija šajā jautājumā? Jā, nu man bail, ka šis pirmais jautājums, ko jūs uzdevāt, nu tur varbūt dažādas atbildes atkarībā no konkrētā gadījuma. Jūsu aprakstītais gadījums, es drīzāk teiktu, ka tā ir dalībvalsts B, bet tad ir jāskata konkrēts gadījums, un tur jāredz atbildības sadalījums starp dažādajām iestādēm un konkrētajās bankas gadījumā. Viss, eh, ko mēs darām saistībā ar AML likumdošanu, mēs cenšamies sasaistīt šīs lietas un eh, likt to Eiropas banku iestādes EBA paspārnē, lai būtu pietiekama kontrole par aizdomīgiem darījumiem, kuriem ir pārobežu aspekts. Tā ir viena no tām lietām, ko mēs vēlējāmies eh, panākt, pieņemot jauno likumdošanu, gan 5. AML direktīvu, gan arī jauno regulu par finanšu izlūkošanas vienībām. Tātad par šo sadarbību Eiropas līmenī. Bet, kā jau es minēju, šeit ir iespējams dažādas variācijas. Tad ir detalizētāk jāiepazīstas, piemēram, ar Latvijas bankas gadījumu, ar Pilātus bankas gadījumu. Katrs no tiem ir ar specifisku um, struktūru, un to nevar tā salīdzināt savā starpā, un nevar viennozīmīgi teikt par jurisdikcijas problēmām. Tālāk paldies par jautājumu par Eurojust. Man līdzi nav statistikas, Protams, ka ir bijušas daudzas kopējas izmeklēšanas komandas, kas ir efektīvi darbojušās. Es šobrīd nevaru jums atbildēt precīzi, cik daudz gadījumu ir izmeklēts e, tieši finanšu noziegumu jomā un cik daudz ir citas lietas izmeklētas. Bet es labprāt sagatavošu šādu atskaiti. Nesen tieši runāju ar Eirodžast jauno vadību un arī ierosināju e, labāk pārdot savu darba rezultātus, komunicēt, lai Eiropas iedzīvotāji labāk zinātu, ko viņi dara. Jo sabiedrībai bieži vien nav skaidrs, ko dara Eiropola, ko dara Eirodžast. Manas aplēses ir tādas, ka finanšu noziegumi varētu būt aptuveni trešdaļa no viņu darba apjoma. Tad, kad mēs vēlējāmies, lai Eirodžast aprēķina, cik gadījumu būs Eiropas eh, publiskās eh, prokuratūras eh, ziņā, kas būtu noziegumi tikai saistībā ar Eiropas Savienības naudas jautājumiem. Šis skaits bija ļoti neliels, bet finanšu noziegumi ir daudz plašāks, daudz plašāka joma. Es eh, lēstu, ka tā ir aptuveni viena trešdaļa, bet, ja neiebilstat, mēs sagatavosim statistiku. Eirodžast labprāt jums šo skaitļus eh, sagādās. Paldies, komisārs Kundze. Tālāk Werners Langens, EPP. Paldies, komisārs Kundze. Prieks, ka jūs pati ieradāties, nevis kā 16. aprīlī atstājāt mūs bez savas klātbūtnes. Tas vien jau priecēja Otrakārt, 3. jūlijā pagājušā gadā jūs rakstiski atbildējāt pana izmeklēšanas komitejai, ka ceļa kārta tiek gatavota, metodika tiek izstrādāta, un pagājuši piekdien, gandrīz gadu vēlāk, nākā, nācāt klājā ar komisijas eh, darba dokumentu. Es teiktu, ka tas ir diezgan ilgs laiks. Kāpēc tas prasīja tik daudz laika? Otrakārt. Vai jūs esat gatava, tā kā šeit dokumentā rakstīts, iet arī tālāk par eh, sagatavoto apmēru? Šeit rakstīts, ka saraksta mērķis nav kaut kāda ekonomiski vai eh, finanšu pasākumu izmaiņa saistībā ar šīm valstīm. Man liekas, dīvaini. Ja jau sarakstam nav nekādas sekas, tad jau varbūt nemaz nevajag to sarakstu. Otrakārt, FATF saraksts eh, varētu tikt vienkārši pārņemts no komisijas puses bez komentāriem. Man liekas, ka ar to nepietiek. Manuprāt, ir nepieciešama jauna metode, bet jārīkojas bišķiņa ātrāk tomēr. Ceturtā direktīva gal galā ir no 2015. gada. Un līdz ar to jautājums. Tad, kad mēs esam pamatoti sašutuši, kad Šie, eh, vai jūs esat gatavi šīs rakstiskās vienošanās un dažādu va, eh, sarakstā iekļauto valstu sniegtos eh, skaidrojumus arī publiskot vai vismaz darīt pieejams Eiropas parlamentam, lai būtu skaidrs, kas un kā tiek darīts? Un tad man vēl viens jautājums attiecībā uz darba grupu finanšu uzraudzības jomā pēc kādas uh, sistēmas tā strādās un kad tā sāks darbu un kā tā vispār darbosies. Paldies! Yes, thank you. Lielas paldies! Komisārs kundze jums vārds. Pirmkārt, 16. aprīlī iepriekšējā sanāks laikā. Es toreiz pat nebiju apstiprinājis, ka es būšu, un tad nepildīju obiem. Nē, es vienkārši nevarēju to apstiprināt, tāpēc, ka eh, man bija jābūt eh, citur. Tā bija tāda, eh, tas bija pārpratums, bija tāda neadministratīva kļūda, arī es pati biju ļoti par to sašutusi, jo man tā nekad nav bijis, ka es esmu saņēmusi kritiku, kritiku par šāda veida izdarībām. Uh, Nē, es vienmēr esmu īstajā laikā, īstajā vietā, tad, kad man kaut kur aicina. Un, un kā jau teicu, es apstiprinājumu savai līdzdalībai nesniedzu. Nu, tāpēc, tāpēc es arī nezinu, kā man vārdi jau varēja iekļaut, nu, kā mm, uzaicinātu. Nu, katrā ziņā, ja man vēl nebija iespējas izskaidrot, kas noticis. Parlamentā man jāapmeklē četras komitejas, tās ir manā kompetencē. Un ļoti intensīvi strādāju, lai pēc iespējas labāk atskaitītos un sadarbotos ar šīm komitejām, protams, vēl arī pana komiteja. Mm, vien, vienkārši, nu, saku, nevar, nu, skaidrs, ka nevar ierasties uz sanāksmes, kur nebija apstiprinājis savu ierašanos. Par ceļu karti runājot. Domāju, ka pana komitejais liku priekšā taču šo ceļu karti, kur tika runāts par metodoloģijas sagatavošanu līdz 18. gada vidum, sakot, ka tiks sagatavots saraksts ar augstarīgska valstīm, atbilstīgiem kritējumiem līdz gada beigām, un šī ceļu karta mēs arī ievērojam. Es nedomāju, ka mēs kavējamies ar tā iz, Mm, izpildi. Nē, mēs darbojamies saskaņā ar plānu, par ko vienojāmies pagājušajā gadā, un var atkal no jauna apliecināt, ka līdz gada beigām būs sagatavots pirmais saraksts ar valstīm, kurās mūsuprāt identificēti augstākie riski, arī tāpēc, ka tur ir plašs transakciju apjoms un eh, stratēģiski iztrūkumi attiecīgajā valstī. Nu un tad tam sekos savukārt saraksts ar citām valstīm, kurās nepieciešams veikt pamatīgi izvērtējumu līdz 2022. gadam, lai 85, 85% valstu tiktu noklāti. Eh, nu, tātad, lūk, tā tas minēts ceļu kartīt, šī procedūra tur izklāstīta, un mēs tai sakojam un mēs ļoti nopietni uzsveram visas šīs nu, lietas, ko jūs teicāt, eh, tas, ko jūs te runājat par naudas atmazgāšanu, organizēto noziedzību, jo, protams, ka komisijai tā ir prioritāte. Lielas paldies, turpina priekšādātājs. Neliels papildu jautājums vai jūs esat gatava šo sarakstu gatavošanas procesu eh, veidot tā, ka tur iesaistīts, piemēram, arī ēst dalību valsts, ņemot vērā, ka pastāv tādas valstis, kas nodarbojas ar zelta vīzu piešķiršanu Eiropā? We, we have to discuss it further. Par to mums tālāk jāspriež ar ekspertu komandu, bet katrā ziņā tas nav, ne, tas nav tikai juridiski rakstura jautājums, tas ir arī tāds politisks jautājums. Es atvainojos, es laikam pārlecu pāri jautājumam. Šī Latvijas banka, jā. Mēs uzskatījām, ka bija nepieciešams izveidot kopēju darba grupu. Komisija tādu ierosināja, runājām ar virkni struktūrām, tostarp ar Eiropas banku iestādi un dažām citām struktūrām. Un pirmā sanāksme norisinājās 21. jūnijā 11. jūlijā paredzēta nākamā tikšanās. Pirmais ziņojums savukārt par šo dar kopējā darba grupas eh, darbu būtu jāsagatavo līdz eh, vasaras vidum. Un tad tas tiks likts priekšā Eiropas Finanšu komitejai padomē septembrī. Es domāju, ka būtu tikai atbilstīgi, ja arī parlaments tiktu atbilstīgi par to visu informēts, jo domāju, ka ka tas taču ir tāds pārskatāmības darbs, un tas skar ļoti nopietnu mūsu pienākumu daļu. Paldies! Lielas paldies! Nu, varbūt precizējums. Kāds ir komitejas viedoklis par to, kas notika iepriekšējā reizē Strasbūrā? Tas, kas noveda pie šīm balsojuma par sanāksmes atcelšanu, bija tas fakts, ka jūs sanāksmē aizstāja pamatojoties ar to, ka jums jārunā tā laikā plenārsēdē. Bet tā kā plenārsēdes debatas savukārt tika pārceltas uz citu laiku, lielākā daļa deputātu uzskatīja, ka jūs attiecīgi šai laikā komitejā varējāt ierasties. Un tad notika balsojums un komiteja sanāksme attiecīgi tika atcelta lai nebūtu mums jārunā ar kādu aizstājēju, jo gribējām runāt ar jums. Tālāk, Juan Fernando Lopes Aguilars. Paldies, priekšsādātāja Jurovs kundze. Gribu runāt par trim konkrētiem jautājumiem. Centīšos sniegt tādu īsāku kopsvilku. Pirmām kārtām mm, bija taču Briselē tāda konference, kur jūs paredzējāt, paziņojāt, ka esat paredzējis apmeklēt Maltu. Pamatojoties uz to, kādu ietekmi radīja viss šis atentāts. Un te es runāju, protams, par ko nu, par nu Galīciju. Un toreiz nebija runa tikai par to, ka jāidentificē noziegumu pastrādājušie, bet arī, ka jāidentificē tie, kas pasūtīja šo slepkavību. Un gribēju uh, vienkārši līdz ar to komentēt šo jautājumu, ņemot vērā, ka jūs pavisam nesen bijāt Maltā, un tāpēc gribu vaicāt, kad jūs nāksiet klajā ar šīs lietas secinājumiem. Otrs jautājums arī saistīts ar šo atentātu. Viņa tobrīd izmeklēja zeltu vīzu jautājumu Maltā, un esam šīs zelta vīzas apsprieduši atkal un atkal ļoti pamatīgi, gan plenārsēdē Strasbūrā, gan citur, un esam, nu, atklāt sakot, nu, nobežījušies, ka komisija ne, nerīkojas vēlamies, lai tā kaut ko darītu, lai tā šo situāciju izmeklētu, konstatētu, kādas ir sekas, jo tas viss ir arī saistīts ar gali, gali, žurnāls Galīcijas nogal, nogalināšanu. Un trešais jautājums - naudas atmazgāšanas direk, apkarošanas direktīva. pa, un par tās īstenošanu dalībvalstīs, kā arī kādi konstatējumi veikt šai saistībā. Protams, tas attiec tādām valstīm kā Malta, bet arī citām - Ungārija, Rumānija un Slovākija. Vēlos, lai jūs komentējat šīs direktīvas īstenošanu minētajās valstīs. un kāda ir komisijas konstatējuma šai ziņā. Paldies! Paldies! Mums būtu uzmanīgāk jāpieturas pie atvēlētā laika, kas paredzēts jautājumu uzdevuš, uzdošanai. Jā, komisārs kundze, jā, biju Maltā un Slovākijā, lai paustu savu stro, spēcīgu pārliecību, ka nav pieļaujams tas, ka žurnālisti šādā veidā Eiropas Savienībā tiek slepkavoti. Un, protams, tad, kad ierados abās valstīs, plāns bija vienlaikus arī mudināt izmeklēšanas procesu, piedāvājot viņiem atbalstu no Eiropola un Eirojust. Runāja ar izmeklētāju tiesnesi un policiju, kas šīs lietas izmeklē. Protams, ka es nevarēju uzdot jautājumus un iegūt detalizētu informāciju par procesā norisinošos izmeklēšanu, jo negribēju to apdraudēt kaut kādā veidā tajā iejaucoties. Jo no savām pozīcijām, jāsaka, man arī nav nekāda pilnvarojuma pieprasīt kaut kādu detalizētu informāciju par izmeklēšanas procesu. Un tāpēc nevaru jums šobrīd apliecināt, ka Dafnes Karunas Galīcijas noslapkavošana bija saistīta ar zelta vīzām. To es vienkārši nezinu. Tikpat labi tas varētu būt saistīts arī ar citām lietām, varbūt, ka, piemēram, e, nu, tā ir viena no versijām, bet tā kā es neesmu daļa no izmeklēšanas komandas. Šādas informācijas manā rīcībā nav. Bet, nu, katrā ziņā es ietos gan Slovākijā, gan Maltā, lai parādītu, ka Eiropas Savienība uzmanīgi vēro notiekošo šajās valstīs. un vēlējos gūt arī priekšstatu pēc eh, šīs sarunas ar izmeklētājiem. Un man bija tāda sajūta, ka šī izmeklēšana tiešām turpinās un iet pareizajā virzienā. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka šo trīs potenciālo vaininieku aizturēšanu eh, žurnālistas Galīcijas eh, nogalināšanā vēl nenozīmē, ka viss process ir noslēdzies, jo, protams, ka vēl jāidentificē arī pasūtītāja puse. Un par to, vai kādas norādes ir attiecībā ar šādu personu, to mēs vēl redzēsim. Tad mēs arī zināsim vairāk par motivāciju un par to, kas ir visa šī fona um, pamatos. Gan Slovākijā, gan Maltā uh, man radās iespējas, ka šī slepkavības saistīts ar finanšu noziegumiem. Bet nu, tas ir tikai tāds mans iespējas. Tas tiešām ir tikai viena no hipotēzēm, kas izmeklēšanā tiek izstrādāta, un man nav sīkākas informācijas tieši tāpat kā pārējai sabiedrībai. Turklāt arī neesmu pilnvarota, nu, kā jau teicu, pieprasīt šādu detalizētāku informāciju. To es arī pateicu plašsaziņas līdzekļiem, un līdz ar to domāju, ka, lūk, Līdz ar to informācijas no manas puses sabiedrībai ir pietiekamā mērā sniegt, un vairāk nekā īsti man arī nav ko šai kontekstā teikt. Par zelta vīzām kopumā runājot. Komisija šobrīd izvērtē un analizē, analizē sistēmas vairākās valstīs, to starp Maltā, pievēršamies tieši Maltai, Kiprai un Bulgārijai. Pētām pilsonības schēmas šai kontekstā un vēlamies izturēties konsekventi. Atbilstīgi tam, ko komisija deklarēja 2014. gadā, respektīvi, ka ir jābūt reālai saiknai šiem pietiekumu iesniedzējiem ar konkrēto valsti, respektīvi, ja nu viņi tur ir rezidenti, reāli fiziski uz vietas dzīvojoši rezidenti. Un, attiecīgi, tāda pilsonības pārdošana uh, ir kaut kas tāds, ko Eiropas Savienība nevēlas piedzīvot nevienā no dalībvalstīm. Mēs ļoti labi saprotam, ka pastāv valstu suverēnā kompetence dalībvalstīs attiecībā uz šādu schēmu izstrādi. Uh, un lēmumu pieņemšana attiecībā uz pilsonības piešķiršanu ir dalību valstu kompetencē, bet tāpat laikā Maltā skaidru un gaišu pateica, ka Eiropas Savienība veiks izvērtējumu un nāks klajā ar rekomendācijām un padomiem un vadlīnijām dalību valstīm. Jo dalībvalsts, tad, kad tā šādā veidā piešķir pilsonību kādai personai un tās ģimenei, vienlaikus piešķir šim cilvēkam visas Eiropas Savienības pilsonību. Un nu, tad, tad lūk, tas ir um, tāds mm, satraucošs jautājums. Nu, lūk, īsiem vārdiem runājot, līdz šī gada beigām mēs novērtējumu veiksim, uzsāksim dialogu ar attiecīgajām dalībvalstīm un apspriedīsim iespēju šos plānus un schēmas pielāgot tam, kā Eiropas Savienība to visu vēlētos redzēt par naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvas īstenošanu. Nu, jā, tas ir tāds ļoti vēsturiski ļoti intensīvs un plašs process. 17. gada jūlijā. Eh, pirms tam bija pārkāpuma process, 17. gada jūnijā nosūtījām oficiālu paziņojumu 16 dalībvalstīm par to, Turklāt novembrī eh, vēl papildus mm, šādu paziņojumu nosūtījām. 17. gada decembrī nosūtījām uh, pamatot atzinumu tām dalībvalstīm, kas vēl nebija iesniegušas informāciju par transponēšanas pasākumiem. Nu, es negrasos tagad šīs valstis saukt eh, visas pēc kārtas jums priekšā. Vai jūs vēlaties to? Es varu to arī darīt. Nu, lūk, tad šie paziņojumi izsūtīti. Tika izsūtīti 16 dalībvalstīm - Bulgārijai, Kiprai, Grieķijai, Igaunijai, Somijai, Horvātijai, Luksemburgai, Latvijai, Maltai, Nīderlandai, Polijai, Portugālei un Rumānijai. Un nes, nepietiekama īstenošana tika identificēta Īrijā, Lietuvā un Slovākijā. 2017. gada novembrī mēs vēl papildus pievienojam šim sarakstam Beļģiju un Spāniju – 18. gada janvārī Austriju un Franciju. Un komisija pārkāpuma procedūru par informācijas nesniegšanu par transponēšanas pa pasākumiem uzsāka vēl pret vēl četrām dalībvalstīm - Beļģiju, Spāniju, Austriju un Franciju. Atvainojos, tas varbūt tā nedaudz mūsinoši. Pagājušā gada decembrī komisija nosūtīja pamatot atziņu, atzinumu astoņām dalībvalstīm, kas joprojām vēl nebija iesniegušas informāciju par transponēšanas pasākumiem. Bulgārija, Kipra, Grieķija, Luksemburga, eh, Nīderlande, Polija, Rumānija. Šī gada martā komisija nosūtīja pamatotu atzinumu arī Slovākijai un Īrijai jo neskatoties uz daļēju informācijas iesniegšanu komisijai, pārsvarā pamata naudas atmazgāšanas apkurošanas pasākumu šajās divās valstīs tomēr ieviesti vēl nebija. Pēc oficiāla paziņojuma vēstules nosošanu Igaunija, Latvija, Lietuva, Somija un Portugāla pieņēma, saņēma attiecīgus paziņojumus pēc atzīšanas šīs posma Malta, Slovākija, Bulgārija, Kipra un Polija beidzot pieņēma attiecīgos transponēšanas pasākumus atbilstīgi direktīvai. Tādējādi īstenojot šo 4. AMLD direktīvu. Svarīgi atgādināt, ka neviena no 20 pakāpuma procedūrām nav slēgta. Uh, Eh, šīs dalībvalstis attiec, bet daudzas dalībvalstis ir iesniegušas informāciju par transponēšanas pasākumiem. Gribu minēt, ka ir divi posmi izvērtējumu veikšanā. Pirmām kārtām, cik pilnvērtīgi tas tiek īstenots, un otrs, cik korekti šī transponēšanas pasākuma īstenot. Pirmais posms ļauj komisijai eh, pilnībā izvērtēt to, vai ir veikt izpildītas visas saistības, kas paredzētas direktīvām, vai tās pilnībā transponētas dalībvalstu tiesību aktos. Uh, kas attiec uz Latviju, Maltu un Spāniju, šo izvērtējumā parādījies, ka tā tas vēl nav. Tāda ir pašreizējā situācija. Otrs posms ir izvērtēt transponēšanas pasākumu atbilstību. Tur vēl novērtējums turpinās. Šobrīd strādājam pie otrā posma šiem pamatotajiem atzinumiem, un tos visdrīzāk nosūtīsim jūlija beigās. Tā kā lūk, darbs turpinās tiek veikta tālāka īstenošana. Tas ir darbs, kas uh, nav noslēdzies, vēl ļoti daudz darāmā. Faktiski lielākajā daļā dalību valstu. Paldies, komisārs kundze! Paldies par šo konkrēto informāciju, par īstenošanas pasākumiem. Jo, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, uh, lai vairāk laika veltam tieši šādiem aspektiem. Esam sastapušies ar situāciju, uh, kur tagad tiešām ļoti strikti jāiz, jāpieturs pie atvēlēlā laika jautājumu uzdošanai un atbildes sniegšanai. Minūti jautājumam, četras minūtes atbildes, citādi nevarēsim izmelt runātāju sarakstu. Nākamais runātājs deputāts Urtasants Lūdzu. Paldies, komisār, komisārs Kunze. MLD 4 ir komisija pienākums regulāri pieņemt sarakstus ar augsta riska valstīm Un tad, kad valsts iekļautas sarakstos, tām savukārt jāpiemēro attiecīgi izvērtēšanas pasākumu takcijas direktīvā. Mm, komisārs Kunze, jūs esat bijusi parlamentā divas reizes, lai skaidrotu, kā Eiropas komisija šo īstenošanu veiks attiecībā uz trešām valstīm. Tais gadījumos, ka tur ir augsts risks naudas atmazgāšanas jomā. Es gribētu zināt, vai šāds izvērtēšanas darbs ir uzsācies ar šīm prioritātes valstīm, un ja jā, tad kuras no tām uzskatāmas par prioritāti, kuras tiks pakļauts izvērtēšanai vēl šogad, un kad jūs liksiet priekšā šos rezultātus? Otrs jautājums. Šis deliģētais akts, mm, faktiski, kā jūs teicāt, it kā kopē FATF sarakstu. Uh, Bet FATF saraksts nesen tika atjaunāts, tajā tika iekļaut arī Serbija, un savukārt deleģētajā aktā šādas pārmaiņas neparādās. Vai jūs varētu paskaidrīt, kāpēc tad Serbija saņem citādāk attieksmi nekā, piemēram, Tridenta Pāgā un Tunisija un tā tālāk, kas tika iekļauta tūlīt pat F FATF dar šai sarakstā? Paldies, saka priekšādātājs. Komisārs Kunze, lūdzu, jums vārds. Jā. Labi, ļaujiet mums paskaidrot, ko esam darījuši līdz šim lai veiktu šo izvērtēšanu. Komisija ir savākus par visām valstīm un jurisdikcijām pasaulē, eh, cik vien tas ir bijis iespējams. Kopumā uzsākām darbu pie 217 jurisdikcijām. Tad komisija veica pamatīgu tādu provizorisko analīzi visās jurisdikcijās, izpētot tās, salīdzinot ar objektīviem mērķiem, ņemot vērā draudu līmeni, finanšu sektora tipu, ekonomikas un finanšu rādītājus, kā atlases kritērijus. Šāda veida mm, apmēra izvērtējums bija vajadzīgs, lai varētu identificēt tās trešo valstu jurisdikcijas, kas būtu būtiskas tālākai analīzai izmantojot uz risku pamatot pieeju. Šis process ir objektīvs un neitrāls, jo tas pamatojas uz vairākiem datu kopumiem, piemēram, draudu līmenis, kā, tā kā to paziņo Eiropola, tā tāpat arī valstis, kas tiek identificēts kā offshore finanšu centri, saskaņā ar starptautiskā monetāra valūtas fonda viedokļiem, tāpat arī ekonomikas rādītāji un e, ekonomikas saikņu spēks attiecībā uz Eiropas Savienību un apusē ekonomikas darbība. Nu, lūk, To esam paveikuši līdz šim brīdim, kā jau teicu iepriekš, pana komitejai. Manas aplēses ir tādas, ka aptuveni 20 valstis šajā pirmajā raundā raundā nu, izkristalizēsies kā sarakstā iekļaujams. Bet varbūt nu, kļūdai no manas puses jau nākt klajā ar šādām aplēsēm, jo darbs vēl nav noslēdzies. Un turpinām identificēt tās valstis, kas šobrīd tiek uzskatītas par uh, riskantākām, pamatojoties uz manis nu pat jau minētajiem kritērijiem. Tāpat pieņemsim deleģēto aktu līdz šī gada beigām saskaņā ar ceļu karti, uz kuru jau atsaucos. Un es atklāt sakot neredzu, ka būtu atšķirīga attieksme pret Serbiju un, piemēram, Tunisiju. Jo šobrīd tās ir valstis, kas iekļautas FATF sarakstos, Mēs teicām, ka mēs FATF sarakstu izmantosim tikai kā vienu informācijas avotu, vienu informācijas kanālu. Bet strādāsim arī paši pie sava novērtējuma, tīpaši raugoties no tādas pārskatāmības puses attiecībā uz gala labumu saņēmējiem, tāpat arī būs virkne citi informācijas avoti, Eiropola, Startautiskais valūtas fonds un tā tālāk gan Tunisijas, gan Serbijas gadījumā ļoti labi atminos intensīvu sadarbību un diskusijas ar varas iestādēm abās šajās valstīs. Solīju, ka gan mani dienesti, gan eksperti sniegs atbalstu tajā darbā, ko abas šīs valstis īsteno, lai samazinātu strateģisko trūkumu līmeni, kas tikuši, ņemot vērā, ka tādi ir identificēti, un tikko šīs valstis būs paveikušas vajadzīgo, tās iespējams varētu tikt no saraksta arī izslēgtas. Nu, tas, protams, vēl nav nekāds apsolījums, nē, tāds kopējais plāns tomēr pastāv, ja strateģiskie trūkumi tiks novērsti tad tādā gadījumā mēs attiecīgi veiksim um, visus soļus, lai šīs valstis no saraksta izslēgsim, jo, protams, ka fakts, ka valsts šajā valstī ir iekļautas, um, nu, kaitē ka šajā iekļauto valstu reputācijai, un ir tādas valstis, kur gadījumā mēs redzam tādu patiešām godīgu un politisku gribu mainīties un situāciju uzlabot, un tāpēc esam gatavi šīm valstīm nenoliedzami palīdzēt. Paldies, komisārs Kunze! Tālāk nākamā runātājiem ir īsama tiesa. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Nedaudz mainīšu tematu un runāšu par jūsu kompetencēm un atbildībām Eiropas komisijā gan attiecībā uz naudas eh, atmaskāšanu, gan dzimumu līdztiesību. Kā mēs zinām, FATF un apvienoto nāciju darbs rāda, kā pastāv cieša saikne starp naudas atmazgāšanu un sieviešu tiesībām. Ir tīpaši tādos naudas atmazgāšanas gadījumos, kas ir saistīti ar eh, cilvēku tiržniecību, kas ir noziegums, kas galvenokārt ietekmē sievietes, jo 70% no eh, šo lietu ir saistīta ar sievietām. Uh, Parlaments gatavos ziņojumu pār dzimumu līdztiesību un fiskālo politiku, un tāpēc man ir tieši jautājums, komisāri, kā jūs sasaistāt šīs abas atbildības? Ir vai ir paredzēts komisijas atbildē kāds pasākums, kurš saistā kapitāla naudas atmazgāšanas novēršanu ar uh, Eh, dzimumlīstiesību, vai tāda ir, un ja ir tā kāda, un ja nav, tad kāpēc tāda nav? Uh, I, I will be absolutely open. Eh, runāšu pilnīgi skaidri. Es neesmu saskārusies ne ar kādu saikni, korelāciju vai eh, citu saistījumu starp naudas atmazgāšanu un dzimumu līdztiesību, bet ja jums ir kādi fakti, lai parādītu, ka sievietes vairāk, kārt, vairāk ir naudas atmazgāšanas up, cietušās vai finanšu noziegumu upuri, tad es ar prieku tos ņemšu vērā. Es piekrītu, ka sievietes e, cieši noziegumos, ka tās skār nabadzība un mazāk apjomu finanšu noziegumu, bet es nesaskatu tomēr jūsu nosaukto korelāciju. Varbūt jūs varētu papildināt savu jautājumu, tad es labprāt to dzirdēšu. Ja. Es nemeklēju šo korelāciju, to izdarīja apvienoto nāciju birojas eh, cīņai pret eh, noziedzību un narkotikām, kā arī FATF, ņemot vērā peļņu no noziedzīgiem darbībām cilvēku tirzniecības, ar to es gribu teikt, ka ir pētījumi, kuri skaidri parāda korelācijas starp šīm parādībām, un tomēr komisijas priekšlikumi neņem vērā saiknes starp dzimumu nevienlīdzību, naudas matazgāšanu. Un kāpēc komisija ne, neparedz šādu pašu saistījumu starp lietām un uh, neparedz vērsties pret to? Jā, saikne starp naudas atmazgāšanu cilvēku tirzniecību. Tā ir cita veida noziedzība, pret kuru vēršas komisija. Un es neredzu, kā vērsties tikai pret atsevišķiem krimināliem pārkāpumiem. Šeit ir lietas saistītas un pret tām visām vēršanās notiek vai konkrētā veidā notiek no Eiropola, Eirojustum, no mūsu justīcijas puses. Man tomēr ir laiks atlicis, jūs nesaskatāt saikni, bet katrā ziņā jūs uh, esat atbildīgi par abām šīm lietām, un savādi man šķiet, ka jūs neredzat droši saikni. Bet uzdošu vēl vienu jautājumu, kas nav saistāms ar iepriekšējo pana komiteju. Mēs redzam, ka pašreizējā administratīvā prakse žurnālistu un trauksmes cēlāju aizsardzībai ir būtiski elementi, kas ir jāņem vērā izvērtējot uh, naudas atmazgāšanas novēršanas praksi. Tomēr mēs šīs lietas trilogos nespējam pieņemt, kāda ir komisijas nostāja šo elementu sakarā, lai tos uzskatītu par uh, augsta riska pazīme valsts novērtējumā. Es atcaucos šeit uz administratīvām praksēm, žurnālistu trauksmes eh, eh, cēlā žurnālistu aizsardzībā, kas tiktu skatīti kā prioritāri elementi izvērtējot valsts eh, riskus. First of all, I didn't see. I... Es Pirmīt sacīja, ka manā rīcībā nav datu starp eh, naudas atmazgāšanu un dzimumu līdztiesību vai ne, neliedztīsību. Es par to nerunāju balsts no zāles. Runājot par cilvēku tirsniecību, eh, tā šīs lietas ir saistītas un ir pierādījumi tam, ka nereti ar to nodarbojas tie paši grupējumi, kas darbojas pāri Eiropas Savienības robežām. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es atbalstīju Eiropas prokurora posteņa izveidi, jo tas arī ir saistīts ar cīņu pret naudas atmazgāšanu. Par trauksmes cēlāju aizsardzību runājot. Un par žurnālistu aizsardzību mēs Eiropas Savienībā esam ar mūsu direktīvu par trauksmescēlu aizsardzību, esam izdarījuši lielu pakalpojumu žurnālistiem, jo tādā veidā mēs palīdzam viņiem drošāk sniegt informāciju apzinoties, ka šāda protekcija tiek nodrošināta. Par augstu risku trešajām valstīm man būtu jāpārskata metodikā, kā šī izvērtēšana notiek. Paldies! Ev Marko Valli, EVDD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! komisāri, jūs nesen Maltā apmeklējāt Maltu, lai runātu par izmeklēšanu, kas notiek eh, tiesiskuma un naudas atmazgāšanas novēršanas sakarām. Pār attiecīgo direktīvu runājot, vai jums ir konkrētāka direktīva Maltas sakarālā par to, vai likumdošana ir spēkā? Nākošais jautājums. Viens no lielākajiem draudiem naudas atmazgāšanā ir saistāms ar iespēju iegādāties naudas pilsonību. Tāpat ir arī azartspēļu nozare, kas ir aptuveni 10% no Maltas IKP. Es vēlējos zināt, vai komisija ir spērus konkrētus soļus tiesiskumu nodrošināšanai Maltā, lai ievērotu direktīvas prasības un mazinātu nodokļu nenomaksu. It īpaši tas attiec uz spēļu nozari un pēdējo notikumu gaismā. Karvanas Galicijas lietā. Jāpatur prātā, ka Malta ir riska valsts gan terorismu finansēšanā, gan naudas atmazgāšanā. Paldies! Yes, I... Atbildi jā. Maltā es pavadīju divas ļoti noderīgas un svarīgas dienas. Es tikos ar finanšu, ar tieslietu, Eiropas integrācijas, Eiropas lietu ministriem. Es runāju ar justīcijas augstāko amatpersonu, man bija tikšanās ar banku uzraugu, ar Dafnes Karuanas Galisijas lietas izmeklētājiem. Tāpat arī man bija iespēja tikties ar opozīcijas pārstāvjiem. Es pavadīju šīs dienas, lai iegūtu objektīvu kopainu, cik vien tas bija, cik tas ir iespējams šādu kopainu iegūt. Jo man bija jāstrādā ar dažādiem atšķirīgiem informācijas avotiem Un visās satikšanās reizēs es uzdevu jautājumu par to, kā valsts cīnās pret korupciju, kā tiks uzlabota naudas atmazgāšanas novēršanas schēma. Atsevišķos gadījumos runas bija, sarunas bija ļoti tehniskas, jo mēs runājam par konkrētiem direktīvas punktiem, es runāju par FIU un par banku uzraudzību, par uh, notiekošo izmeklēšanu no Eiropas banku iestādes puses, ko ir pieprasījusi komisija, lai izvērtētu naudas atmazgāšanas, novēršanas likumdarbību Maltā. Mēneša sākumā komisija saņem informāciju par formālu pārkāpumu procedūras uzsākšanu. Tas ilustrē to, kā komisija izmanto savā rīcībā esošos rīkus, ne tikai, lai uzlabotu un noturētu kontrolē stāvokli Maltā, bet arī gūtu visobjektīvāko kopainu un panāktu pilnu likumdošanas ieviešanu, lai procedūras būtu balstītas uz trešo naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvu. Tāpēc komisija lūdza banku iestāde apmeklēt šo valsti, veikt izmeklēšanu, un mēs saņemsim šī gada laikā rezultātus. Daudz ir dzirdēts par eh, korupcijas novēršanas pasākumiem esošajā likumdošanā un praktiski visa informācija leģislatīvā darba sakarā, institūcijās, taiskaitā pilsonības schēmu. Šajā sakarā es redzēju ļoti detalizētu prezentāciju, ko bija sagatavojuši premjera eksperti, kā viņi piemēro četras izvērtējumu slāņus Un, ja šīs lietas pilnībā darbojas praksē, tad tās nodrošina visu panākumu, visu soļu īstenošanu Maltā. Es vēlos runāt objektīvi. Mani eksperti seko tam, kas notiek Maltā, tāpat arī pilsonības schēmā mēs izvērtējam šo sistēmu Un līdz gada beigām mums būs saņemt rezultātu un sagatavot ieteikumu par to, kā šo sistēmu mainīt vai uzlabot. Es arī pasvītroju to, ko man priekštece Viviana Redinga sacīja savā laikā, ka pilsonības tirgošanu Eiropā mēs nevēlamies pieļaut. Paldies no NF grupas Barbara Kapela. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Jūs jau šodien uh, runājāt par saraksta sastādīšanu un zelta vīzu režīmu. Jūs pieminējat arī Austriju. Vēlos norādīt, ka pilsonības piešķiršana un zelta vīzu režīms nav paredzēts. Tāpēc esmu pārsteigta, ka jūs skatāt, ka jūs eh, dienesti pārbauda šī principa īstenošanu. Šādas lietas nepastāv Austrijā. Ir pāris laikraksta publikāciju, kur politiski motivēti cilvēki to ir apgalvojuši, bet eh, likumdošana Austrijā paredz, ka ministru padome par īpašiem nopelniem valsts labā drīkst piešķirt valsts pilsonību. Nekas cits nav iespējams. Tāpēc es aicinātu šo sarakstu ar valstīm par zelta vīzām eh, darītu mums pieejamu, lai valstis, kas tur ir, varētu rēģēt, kā Austri, piemēram, esmu jau norādījusi, iepriekšējā reizē Strasbūrā pie šī punkta, tāpēc aicinu jūs atbildēt uz uzdoto jautājumu. I think it's misunderstanding. I mentioned Austria in the... Es domāju, ka šeit ir pārpratums. Es pieminēju Austriju ceturtās direktīvas sakarā Un pār transponēšanu es neminēju Austriju, tas ir skaidri norādīts zelta vīzes sarakstā, un mums šāda režīma nav. Pilnīgi skaidri mūsu valstī tāda nav. Es nezinu, kur tas ir minēts, es to šeit neminēju. Es minēju, ka mēs konkrēti runājam par pilsonības schēmām Maltā, Kiprā un Bulgārijā. Austrija tika pieminēta to valstu vidū, kur mēs runājam par ceturtās direktīvas transponēšanu, kas ir pilnīgi atšķirīga lieta. Man arī sīvā ir divas pap, ar puspapildu minūtes. Es par to runāju savā iepriekšējā runā Strasbūrā, un man tas bija pilnīgi skaidrs, un arī brīfinga laikā. Uh, pieminēja, ka Austrija ir sarakstā. Varbūt jūs varat pārliecināties, varbūt, ja tas ir pārpratums, tad mēs to varam novērst. Es pārbaudīšu, par kur sarakstu jūs runājat, mums tas ir jāprecizē, bet šajā uzklausīšanā un šajā diskusijā es pieminēju Austriju attiecībā citā sakarā nekā pilsonības schēmas, jo manos materiālos nekā tāda nav. Paldies, komisāri! Ir skaidrs, ka jūs savā darbā varēsit eh, Eiropas Savienības valstu darbu. Tas ir būtisks ne tikai mūsu komitejai, bet arī citās jomās. Un Šis jautājums tiešām ir steidzams un mums ir jāpanāks ātras progress šajā jomā. Tālāk Dāvids Kāz no Tautas partijas. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri. Kā jūs sacījāt iepriekš, jūs apmeklējāt Maltu un jūs sacījāt, ka jums. E, nav nekādas teikšanas pār DAF nākotnes karavānas iz, eh, slepkavības izmeklēšanu. Skatī, runāsim par lietām, kur jums ir teikšana. Jūs runājat pār eh, eh, naudas atmazgāšanas novēršanu. Panamā ir Fonseca, Maltā mums ir. Nexi BT, kas ir iesaistīts praktiski visos uh, Eh, naudas atmazgāšanas eh, gadījumos, bet nekādas darbības netiek veiktas, jo viņi kalpo premjerbirojam. Parlaments pieņēma rezolūciju pagājušā gada novembrī, un misijas ziņojumā mēs lūdzām EBA iesaistīšanos gadījumā, ja Niksī Kī E, turpina būt par licenču turētāju. Turklāt šeit et, bija skaidrība ne tikai par neksiebēta iesaistīšanos naudas atmazgāšanā, bet arī par vilto dokumentu sagatavošanu, nepareizas informācijas e, sniegšanu, kas izraisīja nopietnas sekas. Un tā kā. Ka nekādas darbības nav veikts šajā sakarā, un tad šeit jums ir teikšana par EBA izmeklēšanu Pilatus bankas sakarā arī tiks attiecināta uz Neksija BT lietu. Yes, uh, the investigation. Jā. Izmeklēšana, ko ir uzsākusi EBA, ir ar vienu mērķi gan skatīt Pilātus bankas lietu, gan sistēmu kā tādu. Tas varētu skart arī citas lietas, lai noskaidrotu, vai šeit ir runa par sistēmisku kļūdu, vai šeit Pilātus banka bija viens atsevišķs gadījums. Un es ceru saņemt atbildi pirmajā banku iestādes ziņojumā, kuram vajadzētu pienākt nākošā mēneša laikā. Man ir vēl viens papildu jautājums par IP schēmu. Maltā iepriekšējā komisāra Redinga un jūs runājat par mm, tiešu saikni šeit. Es ceru, ka jūs eh, nejokojat, jo es zinu, ka jūs apzināties, ka ir daudz pieteicēju, īpaši no Krievijas. Un kāpēc mums nav jābūt patieši nobažījušamies par visām pasēm, kas tiek tirgotas, jo tādas ir ne tikai Maltas pases, bet visas jūsu pases, kas tiek uh, tirgotas. Un vai tik tiešām šeit tiek ievērots patiesas uzcītības uh, princips. Yes, before, we, we not... Kā jau es sacīju, mēs uh, eh, nesakojam, vai ir patiesākne, vai ir sagrozīta. Um, E, pilsonība vai pastāv rezidence. Mēs izsakosim šos, šiem jautājumiem un mēs varēsim par tiem ziņot nākotnē, taču mēs strādājam tikai ar mums pieejamo informāciju. Es neesmu izmeklētājs Malkā, Maltā konkrētajās lietās, un mums ir jāstrādā ar uh, informācija, kas tiek saņemta no oficiāliem avotiem. Tāpēc man vajadzēja paplašināt rīcībā esošo informācijas apjomu par Maltu, un tāpēc tika nosūtīta EBA, lai tā varētu iegūt maksimālu informāciju. Paldies, Sevelīna Rēgne no Sociāldemokrāta grupas. Um. Paldies, godātā komisārs kundze. Man jautājums saistīts ar paskastīšu firmām un šādām mākslīgām struktūrām To mēs varētu arī par elementālu papīriem varētu saukt. Vienmēr runājot par vienu to pašu mākslīgas struktūras tiek izveidotas, lai e, ietu no vienas valstis e, uz otru, lai atrastu zemāko nodokļu režīmu. Tāds shoppings e, pa dalību valstīm. Mobilitātes pakete šobrīd ir likta uz galda un mums ir pieejami skaitļi. 500 tūkstošu eh, paskatīšu firmu pastāv Eiropā kopumā. Tā mums saka eksperti jūrī komitejas organizētā uzklausīšanā. Vai jūsuprāt, ka ar šo paketi, tiesību aktu paketi, ko komisija likus galdā, tiešām varēs ievērojami samazināt šo paskatīšu firmu skaitu? pašā tiesību paketē jūs norādat, ka dalību valstīm ir pašām ir jānorāda, kas ir e, ļaunprātīga izmantošana, kas ir mākslīgs veidojums, vai ar uzņēmumu mobilitātes paketi tiešām mēs spēsim atrisināt jūsu prātu paskastīšu firmu problēmu. Jā, tad eh, strādājot, eh, protams, pie uzņēmuma tiesību paketes, eh, bijusi, bijušas ir vairāk kārt ļoti intensīvas diskusijas par šo jautājumu. Un nenovēršami mums bija jāpievēršas šiem atšķirīgajiem skaitļiem par paskastīšu firmām dalību valstīs. Tāpēc paralēli nu, no šim normatīvajam darbam DG Justice ir uzsākus pētījumu, meklējot, kas būtu efektīvākie pasākumi, lai samazinātu paskastīšu uzņēmumu skaitu. Tik tiešām tā ir, tā nav pilnvērtīga Eiropas Savienības kompetence esoša lieta, tas ir dalību valstīm, eh, jo tās nosaka, kā var izveidot uzņēmumus. Jūs zināt, ka šī tiesība aktu pakete koncentrējas uz pārobežu mobilitāti. Jau no sākuma mēs e, turējām prātā šīs divas lietas, lai uzņēmumu likumdošana būtu piemērota digitālajam laikmetam, bet arī jauni noteikumi uzņēmumu apvienošanai un sadalīšanai bija nepieciešami, lai varētu atvieglot pārobežu mobilitāti. Bet tāpat laikā ieviešot e, arī ļoti stingrus drošības pasākumus, lai ne jau godīgie uzņēmumi, bet tie pārējie nevarētu ļaunprātīgi izmantot šīs pārobežu, šos pārobežu pasākumus. Un domāju, ka mūsu ieviestie pasākumi varētu būt ļoti efektīvi pret uh, eh, paskastīšu uzņēmumu izveidi, kuri neveic eh, ekonomisko vai eh, saimniecisko darbību attiecīgajā valstī, bet ir izveidot tikai un vienīgi uh, korespondences saņemšanai. Tas nav nekas tāds, ko mēs vēlamies arī turpmāk redzēt, bet tas galvenokārt ir dalību valstu rokās. Papildinoši jautājums nākamais aspekts šai pašā tiesību paketē. Mēs daudz diskutējam par naudas atmazgāšanu, vienmēr runa ir par vienu un to pašu, un tāpēc mums ir jāuzmanas, lai arī pie uzņēmuma tiesībām nerastos nākamais caurums likumdošanā. Digitālā reģistrēšana juridiskās personas eh, varētu tikt reģistrētas digitāli. Vai tas nebūs caurums likumdošanā, ko varēs izmantot viss šīs paskastīšu firmas? Regners kundze, ticiet man, eh, mēs noteikti nevēlējamies eh, uzņēmumu eh, tiesību paketē izveidot speciālu caurumu, ko izmantot negodīgajiem. Mums ir spēcīgs drošības pasākums. Aizdomu gadījumā notāri būs tie, kas e, aicinās personu fiziski ierasties, lai varētu rūpīgāk pārbaudīt, e, kas tiek plānots. Nu, es tur neko nevaru darīt. Mēs šo tiesību aktu paketi uh, veidojām, lai uh, godīgie uzņēmēji varētu aktīvāk pārvietoties Eiropas Savienībā, bet vienlaicīgi, protams, lai neradītu caurums likumdošanā, ko izmantot noziedzniekiem. Paldies! Uh, brīvā mikrofonā mums laika nav. Divi cilvēki ir pieprasījuši šo iespēju. Ja jūs paspēsiet uh, katrs 20 sekundēs uzdot jautājumus, tad mēs varam to paņemt. Anna Gomeša un Vernēs Langens, lūdzu. Madam Commissioner, On, uh, about... Paldies, šeit nav jautājums par Maltu kā tādu, bet par visu Eiropas Savienību. Bet tas var atstāt ietekmi arī uz uh, citām dalībvalstīm. E elektronisko azartspēļu nozare. Malta nav vienīgā dalībvalsts Eiropas Savienībā, kas vēlas kļūt par centru e-valūtai, kriptovalūtai kriptovalūtu platformām. Vai tas ir apspriests jautājums, un ko, ko jūs e, varat teikt par saistību ar naudas atmazgāšanu? Werners Langens. Mans jautājums saistīts ar jūsu minēto laiku grafiku. Jūs uh, norādījāt vadlīnijas, ka Schengens vīzas saņemšanai nepieciešama saikne ar konkrēto valsti, un Anna Gomeša īpaši ir uh, to atklājusi, ka Maltā tas viss iet caur premjerministru biroju. Mēs parlamentā diskutējot gal, par Galicijas Karunijas slepkavību, Maltas premjerministrs atradās Hongkongā. Es nesaprotu, kāpēc izmeklēšana iet līdz gada beigām, ja vadlīnijas no komisijas jau ir gatavas labu laiku, kāpēc tas iet tik ilgi? Eh, vispirms par Gomeša kundzes jautājumu. Mēs, protams, skatām azartspēļu nozari un tās elektronisko darbību kā tādu, kas rada bažas. Mēs uzskatām, ka mūsu naudas atmazgāšanas apkarošanas eh, likumdošana ir pareizais instruments lai to kontrolētu, tāpēc mēs izdarām tik lielu spiedienu uz Maltu, lai tā ieviestu šo, šīs likumdošanas prasības praksē. Tas pats arī par kriptovalūtām. Tas nebija Maltas eh, dēļ, bet, kā jūs pareizi norādījāt, tā ir visā Eiropā saredzama tendence. Kriptovalūtu izmantošana pieaug, pieaug arī iespējas ļaunprātīgi tās izmantot naudas atmazgāšanas nolūkā. Uh, Tāpēc esam ieviesuši striktākas kontroles eh, kriptovalūtām piektajā AML direktīvā. Tāpēc man prieks, ka trialogs ir noslēdzies un mēs varam sākt strādāt pie īstās īstenošanas, jo tur ir vairākas ļoti noderīgas lietas, kas uh, ir saistīts ar īstajiem draudiem saistībā ar eh, to, kas atklāts Panamas dokumentos, paradīzes dokumentos un eh, piektā MLs direktīvas īstenošana noteikti sniegs uzlabojumus un eh, viss tiks veikts izmantojot šīs jaunās tehnoloģijas un jaunās vadlīnijas. Kāpēc tas prasīja tik ilgu laiku? Nu, droši vien tāpēc, ka vajadzīgs ilgs laiks, ko es citu varu pateikt. Paldies! Well, thank you, Commissioner. I would, yeah, I would... Paldies, komisārs, un tad noslēgumā es norādīšu, ka mēs varam atcerēties iepriekšos klausīšanas, un kur mēs runājam par atsevišķiem procesiem, kas varēja tikt uzsākt savlaicīgāk, bet tas attiecās arī uz resursu trūkumu un citu tām grūtībām, taču es domāju, arī šodienas viedokļa apmaiņa apstiprina to, ka uh, komisija ir darbojusies neatlaidīgi. Tas tāds iespējas man palika arī pēc uzklausīšanas ar komisāru Moskovisī. Es vēlos pateikties komisārai par klātbūtni, It īpaši ņemot vērā to, cik plašs ir viņas portfelis un cik daudz būtisku jautājumu tieskār. Paldies, komisār!